Thank you, thank you. Lielas paldies! Godātie komiteja priekšādātāji, godātie deputāti, tam ir ārkārtīgi liela privilēģija būt jūsu priekšā šodien. Es ļoti labi apzinos, ka kompetenci kopums, par ko man tiktu uzticēta atbildība, ja mani apstiprinās šajā amatā, patiešām ļoti nopietni ietekmēs ikvienu, kas sēž šajā telpā un ietekmēs ikvienu no 500 miljoniem iedzīvotāju, kas veido šo lielo kopīgo projektu, ko saucam par Eiropas Savienību un tieši tāpēc ar milzīgu entuziasmu un vienlaicīgi arī ar ļoti spēcīgu atbildības sajūtu eh, vēlos, lai jūs paustu man savu uzticību un uzticētu man šīs kompetences, kas saistīts ar tiesiskumu, patērētāju un dzimumu līdztiesību runāju par entuziasmu, jā, jo domāju, ka kopīgiem spēkiem mēs patiešām varam panākt progresu tā, lai ik viens, kas iesaisties politikā, gūtu rezultātus, nestu kādu labumu sabiedrībai. Vēlos darīt savu, lai uzlabotu cilvēku dzīvi, un vēlos to darīt ar Eiropas Savienības instrumentu palīdzību. Ir kāds zināms čehu politiķis, krietni zināmāks nekā es, viņš stavēja jūsu priekšā 2000. gadā un teica šādus vārdus. Galvenās Eiropas vērtības veido tieši šī vētrainā un garīgām vērtībām bagātā vēsture Eiropā, un tāpat arī to ietekmēs citas Eiropas daļas. Respekts pret individu, pret viņa brīvībām, viņu tiesības un viņu pašcieņa, solidaritātes princips, vienlīdzība likuma priekšā, tiesiskums, visu etnisko minoritāšu aizsardzība, demokrātiskas institūcijas likumdošanas izpildvars un tiesu vars nošķiršana, politiskais plurālisms, privāta īpašuma respekt, respektēšana, uzņēmē darbība, tirgus ekonomika un pilsoniskās sabiedrības attīstība ir šīs vērtības Tas bija Vlaclavs Havels, kas to teica, un viņš bija krietni aizteicies laikam priekšā, kad nāca klājā ar šo runu. Bet mūsu pienākums un arī mana personīgais solījums jums ir tāds, ka es centīšos darīt visu, lai šīs vērtības tiktu īstenotas dzīvē tieši tādā veidā, cik lieliski tās aprastīs Havels, un centīšos pārliecināties, ka tās tiešām visur tiek respektēts un ievērotas. Tās ir vērtības, kurām ticu arī es pati. Jaunais tiesiskuma patērētājiem dzimuma līdztiesības portfelis eh, palīdzēs spēcināt šīs vērtības, veidojot tiltus starp nacionālajām likumdošanas sistēmām un Eiropas tiesību aktiem. Tā rezultātā varēsim veicināt ekonomikas izaugsmi, jo paredzama un droša juridiskā un tiesu sistēma ir pie, priekšnosacījums drošai uzņēmē darbības vidēji un izaugsmai, tā lai varētu plaukt un zelt pārobežu tirdzniecība. Bet pirmām kārtām, protams, mums ir jāizveido taisnīgāks vienotais kopējais tirgus, un tāpēc mans kompetenci kopums pašā lietu būtībā saknē liek cilvēku ar visām tā vajadzībām. Mēs vēlamies cilvēkiem piedāvāt iespējas, iespējas aizsargāt un īstenot savas tiesības un veidot viņos uzticēšanos mums. Ja paņemam nost visu šo juridisko koncepciju sarežģītību, tad katrs priekšlikums, kas nāk no Eiropas Savienības šajos jomās, ir ar vienu vienīgu mērķi, respektīvi piedāvāt lielāku izvēlu, lielāku aizsardzību un uzticēšanās iespēju pilsoņiem. Mandāti ietvaros esmu paredzējusi būt cilvēku balss. Un tā ir lieliski iespēja. Ja šīs dažādās kompetenci kopuma nianses saliedēt vienā godātie deputāti. Turpmākajos piecos gados vēlos aizsargāt šīs trīs jomas. Pirmām kārtām pārliecinoties, ka iedzīvotājiem tiek piedāvāta lielāka izvēle. Ko tas nozīmē praktiskā ziņā? Tas nozīmē, ka viņiem ir iespēja izvēlēties, kur dzīvot, kur strādāt Eiropas Savienībā, vienlaicīgi respektējot visu veidu pārvietošanās brīvību. Mums ir jāspēj, protams, vērsties arī pret šīs sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu, bet pastāv pamatbrīvības tiesības uz brīvu pārvietošanos, un šīs tiesības nedrīkst apstrīdēt un apšaubīt. Tas turklāt nozīmē arī to, ka iedzīvotājiem ir tiesības būt tiem, kas viņi vēlas būt, iz, piekopt savu reliģiju, pārliecību, ne, nekļūstot par upuru ļaun, ļaunprātīgai izmantošanai vai cita veida negācijām un diskriminācijai. Mums viss ir jāaizsargā. Tas nozīmē, ka nedrīkstam. Uh, nedrīkstam neatbalstīt sievietes, tā, tām ir jākļūst par augst, jāiekļūst augstākajos vadības ešalamos uzņēmumos un citur, un turklāt tam jāsaņem arī vienlīdzīga maksa. Es aizsargāšu sievietes šo priekšlikumu kontekstā. Tas nozīmē, ka arī patērētājiem jāpiešķir iespēja informēt izvēlēties, eh, vienalga, vai tas būtu tieši saistē vai nē un jāpiedāvā viņiem iespējas piedalīties digitālajā revolūcijā vai varbūt tomēr turpināt darbu savā mazajā vietējā veikaliņā, neizmantojot šīs plašās iespējas. Tā ir izvēle. Izvēle par to, vai slēgt vai neslēgt partnerību, uzsākt ģimenes dzīvi, kur pavadīt pensijas gadus tāpēc ir jānodrošina savstarpēji dokumentu atzīšana, eh, īpašuma tiesību atzīšana un tam līdzīgi. Tālūk bija sadaļa par izvēlu. Otrām kārtām grasos aizsargāt cilvēku tiesības. E, palīdzēšu vicepriekšādātājiem Timermanam un piedāvāšu viņam pilnu atbalstu, cenšoties nodrošināt tiesiskumu attiecībā uz pamatiesību hartas īstenošanu. Tā, lai mēs varētu pārliecināties, ka tiek nodrošināta atbilstīgā kontrola un E, uzraudzība, lai demokrātiskā kontrola darbojas pilnā mērā un mēs varam pārliecināties, ka Eiropas Savienība pies, iestājas e, cilvēktiesību, pievienojas cilvēktiesību konvencijai pēc iespējas ātrāk. Turklāt vēlos pārliecināties, ka tiek aizsargāts arī individu tiesības, strauji pieņemot modernu datu aizsardzības e, tiesību aktu reformu un vēlos, lai Eiropiešiem būtu atbilstīga, adekvāta aizsardzība arī Amerikas Savienotajās valstīs. Gribu pārliecināties, ka tādas etniskās minoritātes kā Romi tiktu, tik, netiktu pakļauti diskriminācijai, bet tiktu tā vietā tālāk integrēta sabiedrībā kopumā. Vēlos aizsargāt mūsu sabiedrības riskam visvairāk pakļautākās grupas, piemēram, vēlos aizsargāt tieši bērnu tiesības attiecībā uz interneta vidi, pārliecināties, ka viņi tāpat laikā sastopas arī ar atbilstīgām tiesību, aizsardzības tiesību, aizstāvēšanās tiesībām tajā brīdī, kad tiek tiek iesaistīti krimināla prāvās. Vēlos nodrošināt arī spēcīgu prokuratorus biroju Eiropas Savienībā, lai aizsargātu e, nodokļu maksātāju līdzekļus no krāpšanas Eiropas Savienības budžetā. Vēlos turklāt arī ilgspējīgu un atbildīgu rīcību visos sektoros, to starp finanšu sektorā. Korporatīvā atbildība ir tieši saistīta ar patērētāju informāciju un aizsardzību. Strādāšu šeit kopā ar Eiropas banku iestādi, lai pārliecinātos, ka noteikumi par banķieru prēmijām tiek pilnībā un atbilstīgi īstenoti. Aizsardzība turklāt no, nozīmē arī pārliecināšanos, ka tās preces un produkti, ko izmantojam, ir droši un nekaitīgi tāpēc jāpieņem attiecīgie tiesību akti par ties, tirgus uzraudzību un patērētāju preču nekaitīgumu. Un, kad runāju par aizsardzību, es turklāt domāju arī par sieviešu problēmām, kas cieši no, no vardarbības ģimenēs, vai kas, piemēram, krīt par upuri e, sieviešu ģenitālī kropļošanas praksē. Šāda veida rīcība ir pilnībā pretrunā ar jebkam, ko pārstāv Eiropas Savienība. Šādas vardarbības upuriem ir vajadzīga mūsu balss un atbalsts. Trešām kārtām vēlos veidot savstarpēju uzticēšanos un uzticēšanos tiesu sistēmai Eiropas Savienībā. Mums ir jābūt vienotiem daudzveidībā, bet vienlaicīgi mums jāpārliecinās, ka mūsu atšķirīgās kultūras un reliģiskās tradīcijas nav par šķērsli brīvībai, tiesiskumam un vienotajam tirgumam. Pilsoņiem ir jāspēj uzticēties tiesu sistēmai. Un tiesu sistēmai savukārt jāspēj uzticēties tiesu sistēmām citās valstīs. Jā, nodrošina savstarpējā atzīšana, piemēram, runājot par Eiropas aresta orderi vai nolēmumiem no, kā, no vienas dalībvalsts tiesas un šo nolēmumu atzīšanu citās uh, dalībvalstīs. Nepieciešamības gadījumā mums vajadzīgs tālāks koordinēšanas darbs attiecībā uz minimāliem obligātiem standartiem visā Eiropas Savienībā, gan civiltiesībās, gan krimināltiesībās. Vienlaicīgi mums nepieciešams palielināt arī zināšanas par eh, dažādo dalībvalstu tiesu sistēmām. Es tāpēc grasos veidot šo uzticēšanos ar pastiprinātu apmācību un apmaiņu ar juristiem starp dalībvalstīm, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai šie instrumenti, ko grasamies izstrādāt, varētu tikt arī izmantoti atbilstīgiem mērķiem. Es turklāt ticu tiesiskumam un uzskatu, ka e-tiesiskums ir lielisks instruments, kā veicināt piekļuvu tiesiskumam pilsoņiem, uzņēmumiem un juristiem. Es esmu paredzējis šo koncepciju uzlabot, padarot to par interaktīvu instrumentu. Turklāt grasos arī pārliecināties, ka patērētāji var uzticēties un veikt pirkumus, eh, ne, nebaidoties no tā, ka viņiem nav nekāda veida kompensācijas meklēšanas iespējas, piemēram, citās dalībvalstīs. Vēlos tāpēc palielināt īstenošanas eh, pasākumus, lai arī maza veida prasības varētu tikt īstenotas, izskanotas un tikt izveidot arī atbilstīgais strīdus risināšanas mehānismi. Gribu pārliecināties, kas, vai ir nepieciešams pēc arī tālākus soļus attiecībā uz kolektīvām prasībām un sūdzību izskatīšanu. Turklāt vēlos e, piedāvāt e, arī tālākas īstenošanas iespējas iedzīvotājiem, lai viņi netiktu uh, Eh, lai viņi netiktu aplaupīti. Mums ir jāspēcina sadarbības starp dalībvalstīm, lai aizsargātu patērētāju intereses. Godētie deputāti. Nu, varbūt vēl tāda mm, piez, personīgāka piezīme. Pirms astoņiem gadiem biju Čehijā cietuma kamerā, jo kļuvu par upuru netaisnīgumam. Sastapos pavisam tieši sejā ar šo netaisnību, un es nespēju noticēt, ka ir iespējams kādu iemest cietumā bez jebkādiem pierādījumiem. Pēc vairākiem gadiem tika pierādīts, ka visi šī, šīs apsūdzības bija nelegālas, nepamatotas un pilnīgi nepareizas Tas bija mans ceļš uz tiesiskam, jo pēc šī šoka, ar ko es sastapos, es gribēju zināt, kā īstenot tiesiskumu, un tieši tāpēc pievērsos šai jomai. Sāku studēt. Centos atgūt savu reputāciju un studēju tāpēc tieši jurisprudences. Turēju jurisprudences Prāgā un darīju to arī tāpēc, ka vēlējos sev jaunu darbu, jo man iepriekš, mans iepriekšējais darbs un jom, kurā strādāju, bija tā, kur mans vārds bija pilnībā nomelnots. Un tagad tāpēc, pēc visiem šiem gadiem, šo pieredzi atminos ļoti labi, Un tajā brīdī, kad man vajag spēku, lai vērsties, vērstos pret netaisnību, es to atceros, smeļos tajā spēku. Tāpēc vēlos godīgāku sabiedrību. Sabiedrību, kur iedzīvotājiem ir izvēles, iespējas, aizsardzība un uzticēšanās. Nedrīkstam zaudēt ticību tam, ka beigu beigās uzvarēs tiesa un taisnīgums. Manā gadījumā tā bija. Un Čehijas tiesu sistēma vinnēja Es saņēmu arī kompensāciju, mans vārds tika attaisnots vismaz lielākajā sabiedrības daļā. Es turklāt eh, priecājos, ka varēšu turpināt darbu, ko tik teiksmīgi aizsāka mani priekšgājēji. Gribu teikt milzīgi paldies, piemēram, Vivienai Redingai, Martinai Rekurcei un eh, Nemi, Nemicas kungam tāpat, kas nāca klajā ar ļoti daudziem lieliskiem priekšlikumiem. Es nāku no pasaules, kur ļoti daudz, kur ļoti lielu lomu spēlē reģionālā politika, struktūra fondi. Reģionālās attīstības ministra bija mans, ama, ir mans amats šobrīd, nu jāsaka, acīm redzot, pēdējo dienu, rīt uh, atkāpjos no šī amata, bet šīs kompetences ietvaros es piedāvāju stratēģiju un konkrētus projektus turpmākajiem desmit gadiem Čehijā. Jaunais komisijas sastāvs strādās jaunā veidā. Es pilnībā piekrītu tai, tām darba metodēm, ko ierusina komisijas priekšsēdētājs un arī viņa piedāvātajām vadlīnijām. Tieši tāda veida pieeja izm izmantošu, uzņemoties šo jauno lomu. Centīšos veidot šīs sinerģijas kopā ar citām, citiem kompetenču kopumiem Esmu arī Čehijas parlamenta deputāta, arī šīs pēdējās dienas esmu politiķe, nevis ierēdne, un esmu pilnībā pārliecināta, ka darīšu visu iespējamo, lai vērtības īstenotu dzīvē. Godātie deputāti, es nevaru pieminēt katru jautājumu, kas izpelnīsies man uzmanību turpmāko piecu gadu laikā šajā ļoti satraucošajā kompetenci kopumā, bet mums ir kopēji mērķi un mēs sasniegsim rezultātus kopīgiem spēkiem. Bet iesākumā tad sasniegsim svarīgākos rezultātus tā, lai Eiropas pilsoņi jūt ka esam ko padarījuši viņu labā. Par datu aizsardzības um, likumu runājot par e, prokuratūru, par patērētāju drošības aizsardzību regulējumu un tam līdzīgi. Vienlaicīgi esmu paredzējis strādāt ar jums plecu pie pleca, e, izstrādājot darba kārtību turpmākajiem pieciem gadiem, lai visas šīs trīs portfeļa aspektus apkopot vienā veselumā. Ja mums tas izdosies, tad darbosim taisnīgāku, godīgāku iekšējo kopējo tirgu, kas nāks par labu gan pilsoņiem, gan uzņēmiem. Atkārtošu vēlreiz. Vēlos, lai iedzīvotājiem ir izvēle, lai viņi saņem labāku aizsardzību un lai viņi spēj uzticēties mums. Paldies par uzmanību!